kāda iebilduma, tad es šo parlamenta lēmumu saskaņā ar 7. pāntu, 9. punktu reglamentā, eh, tad es pasludinu par spēkā 6. februāru 2014. gadā es pieņēmu lēmumu. Gotfrēda Blūma saskaņā ar 153. pāntu, 3. punktu A punktu eh, reglamentā um, izteikt eh, nosodījumu Blūma kungs Tur ir ienākus ir apstiprinājums 12. februārī 2014. Uh, viņš ir loceklis ekonu komitejā un FEMU uh, komitejā arī tur uh, saskaņā 153. pāntu pirmo punktu reglamentā par šo pasākumu ir informēts. Blūmkungs divas nedēļas ir iesniedzis pārsūdzību Eiropas parlamenta valdē.